rezultātu. Paldies! Paldies! Līdz ar to mēs esam noslēguši kopīgās debatas. Balsojums notiks rīt pulkstens 12. Nākamā sanāksme sāksies rītdien, otrdien, un tā sāk.